Mikrofons runātājai. Tā tad identificēt jomas, lai varētu arī nosūtīt atpakaļ šos ārvalstu kaujiniekus, radikalizētas personas. Un Eiropas Savienībā viens, tas ir viens no tādiem būtiskākiem, aktuālākiem jautājumiem Eiropas Savienības pilsoņiem stiprināt uh, ārējās robežas. Uh, vakar mēs uh, runājām ar Frontex pārstāvi Ležerī kungu, kurš ir Frontex izpildu direktors, pārnājām šo darbu un tāpat laikā, protams, ir nepieciešams pēc iespējas maksimāli izmantot Eiropas Savienības līdzekļus, lai varētu atbildēt, reaģēt uz šiem izaicinājumiem jo Eiropas pilsoņiem tas ir uh, tik tiešām svarīgākais jautājums uh, līdz ar um, darba nodrošināšanu. Uh, mums, protams, būtu interesanti zināt, cik lielā mērā var nodarbināt šo savstarpējo savietojamību mūsu darbam, izmantojot arī dažādas informācijas sistēmas, Schengens informācijas sistēmu un kāda varētu būt savstarpējā sadarbspēja ar citiem instrumentiem, datubāzēm, iekšlietu, tieslietu sistēmā. Un šīs lietas absolūti nav izolējams, tām ir jādarbojas pilnīgā saskaņā. Tāpat arī cīņa pret nelikumīgo saturu internetā, tāpat arī cīņa pret radikalizāciju. Un jautājums par eh, deradikalizāciju Jautājums joprojām ir atvērts, ārkārtīgi sarežģīts, nu visi šie elementi ir eh, tikai daži no mm, šiem iniciatīvu jautājumiem, ar kuriem arī ir mm, darbojusies Eiropas komisija. Komisāra kungs, šodien mēs gribētu dzirdēt eh, jūsu stāstījumu par likumdošanas eh, priekšlikumiem. Uh, par paredzēto likumdošanas darbu un uh, pašreizējām iniciatīvām šodien šajā jomā un gribētu saņemt informāciju par to, ko gatavo komisija, pie kā tā strādā un varbūt arī pastāstīt par komisijas veiksmes stāstiem, ambīcijām, uh, mūsu sanāksmes laiku Laiks ir eh, limitēts. Es eh, aicinu uzklausīt vispirms jūsu prezentāciju, pēc tam eh, bloku veidā jūs varētu sniegt atbildes uz jautājumiem un tādā veidā, cerams, mēs iekļausimies mums atvēlētajā sanāksmes darba laikā. Bez kavēšanās dod jums vārdu komisāra kungs. <clears throat> Tout d'abord, c'est moi qui Paldies! Es domāju, ka tas esmu es, kuram vajadzētu pateikties jums par uh, silto uzņemšanu un uh, jāsaka, ka jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Jūsu komitejai ir milzīga loma uh, šajā darbā, lai mēs varētu stāties pretī šiem ļoti bīstamiem izaicinājumiem. Un uh, tieši Tās ir tās, pie kā mēs arī esam strādājuši pēdējo trīs gadu laikā, bet eh, darbs vēl nav pabeigts, jo draudi joprojām pastāv, problēma pastāv, un es gribētu izmantot šo iespēju pastāstīt jums par mm, dažām mūsu idejām un prezentēšu jums komisijas eh, pieņemto pozīciju un arī komisijas apstiprināto stratēģiju. Gribu jums pateikties, eh, bet, diemžēl, Mm, es eh, prezentāciju sniegšu angļu valodā, kura pagaidām vēl ir viena no Eiropas Savienības darba valodām. Cienījamie kolēģi, man ir liels eh, prieks šodien būt eh, jūsu vidū un veikt viedokļu apmaiņu šajā ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgajā un sensitīvajā jautājumā labāka mūsu pilsoņu aizsardzība, kā jau es teicu iepriekš, ir pats pamatu pamats mūsu kopīgajā darbā, un tā ir mūsu prioritāte numur viens. Tieši tāpēc arī jūsu komitejai ir ļoti būtiska loma, un es ar nepacietību gaidīšu jūsu izstrādāto galīgo ziņojumu. 2016. gada sākumā, kā jūs zinat, mēs paziņojām nolūku strādāt, lai izveidotu efektīvu un patiesu eh, drošības savienību. Eh, komisārs Kings pievienojās eh, šai komandai, lai strādātu pie šī projektam īstenošanas un uh, lai sniegtu atbalstu manam darbam tādā plašākā izteiksmē iekšlietu un um, iekšējās drošības jomu iesaistot arī. Es domāju, ka mūsu viedokļu apmaiņa šodien ir uh, tik tiešām īstajā laikā, jo jūsu darbs jau būtiski ir pavirzījies uz priekšu. Jums jau ir bijušas de detalizētas debats par drošības jautājumiem, un Ležerī kungs un Kinga kungs ir bijuši šeit, um, ir notikušas debatas. Es neatkārtošu visu, ko šie kolēģi jums ir teikuši uh, šajā darbā stiprināt mūsu pilsoņu drošību. Mans pienākums mm, kā komisāram, kurš ir atbildīgs par migrāciju, iekšlietām un pilsonības jautājumiem, Mēs aplūkojam mūsu iekšējo drošību, mūsu eh, mītnes zemju eh, drošību. Tāpat laikā arī raugoties uz migrāciju un robežu pārvaldību, mēs, protams, zinām, ka eh, ir pilnīgi skaidra saikne starp terorismu un migrāciju, bet esam redzējuši tādus konkrētus gadījumus kad migrācija un drošība, tātad šie aspekti ir um, neatraujami vienoti. Tas būtu ārkārtīgi tuvredzīgi, ja mēs nesaskatītu, neņemt vērā šīs saiknes. Mēs zinām, ka, piemēram, pastāv infiltrēšanās riski. Tātad um, teroristi var infiltrēties um, migrācijas plūsmās, un tāpēc migrācijas hotspots centri arī ir galvenie, kontrols centri mūsu drošībai, un tāpēc arī Eiropals nodrošina tur savu klātbūtni, papildinot eh, citu aģentūru veikto darbu. Jūs atceraties, eh, kāds bija Eiropals mūsu termiņa sākumā, nu, tas vairs nav tāds pats, eh, tas ir tagad kā tāds centrs, un tiešām viens no mūsu tādiem darbības uh, posteņiem cīņā pret terorismu. Mēs esam stiprinājuši Eiropolu un mm, tagad gribētu pastāstīt eh, par vienu no svarīgākiem aspektiem mūsu kopīgajā darbā cīņoties pret šiem eh, draudiem. Ienākošie iebraucošie migranti tiek reģistrēti, identificēti, tiek ņemti pirkstnospiedumi un, attiecīgi, tas tiek pārbaudīts datu bāzēs. Ja mm, parādās kaut kāda brīdinājuma signāla, tad Eiropols veids tālākas apsakošanas darbības. Tātad šāda kopīga rīcība ir tas, ko mēs gribam nodrošināt, pārvaldot ārējās robežas. Mūsu ārējās robežas ir tās vietas, kur visi šī izaicinājumi migrācijas un drošības jomā saplūst kopā. Tikai ar spēcīgu un labi nodrošinātu ārējo robežu pārliecību mēs varēsim nodrošināt un aizsargāt uh, brīvību un brīvu pārvietošanos Schengenas zonā, kas arī ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Tātad kā nodrošināt, kā aizsargāt Schengenas zonu un tā ir tik tiešām viena no tādām taustākumākajām Eiropas integrācijas jomām. Mūsu robežas uz tām bieži vien mēs saņemam ļoti svarīgu informāciju, un tāpēc ir tik svarīga arī iebraukšanas izbraukšanas sistēma un arī nākotnē paredzēta uh, Eiropas iebraukšanas izbraukšanas autorizācijas sistēma. Tās abas ir izšķiroši svarīgas, lai pārvaldītu migrāciju un lai stiprinātu drošību. Ja mēs, piemēram, raugamies uz uh, ārvalstu kaujinieku atpakaļ atgriešanu, uz šo izaicinājumu. Gan iebraukšanas izbraukšanas sistēma un ETS var mums palīdzēt risināt šo jautājumu, sniedzot mums svarīgāko informāciju uz uh, ārējām robežām. Mums steidzīgi vajadzētu pēc iespējas ātrāk uh, padarīt šīs sistēmas par operējošām. Uh, situācija uz ārējām robežām joprojām ir tāda nestabila, un tas tik ātri nemainīsies. Tāpat laikā mēs varam mainīt to, kā mēs reaģējam uz draudiem. Informācijas kopīga izmantošana šeit ir jautājums uzdevums numur viens. Informācijas kopīga izmantošana, tas ir jautājums par informācijas kvantitāti un kvalitāti, draudu novēršanā, un runa ir arī par mūsu sistēmu arhitektūru kā tādu. Tāpēc mēs arī veicām darbu, lai konstatētu iztrukstošos posmus datu pārvaldības arhitektūrā. Mūsu informācijas sistēmas eh, drošībai, robežām un migrācijas pārvaldībai tās ir eh, atrauti kopumi, ja tās savā starpā nekomunicē. Eh, uzbrukums Berlīnē Ziemassvētku tirdziņā demonstrēja, ka individam bija iespēja būt dažādās Eiropas Savienības datu bāzēs, slēpjoties zem dažādām atšķirīgām identitātēm. To mēs nedrīkstam pieļaut, ka šādas lietas atkārtojas. Jau daudzkārt esam dzirdējuši. kā ir nepieciešams nodrošināt informācijas apmaiņu, bet informācijas apmaiņa nav tikai tehnisks jautājums. Mm, tur ir joprojām lietas, kas iztrūkst Eiropā, un konkrētāk tā ir savstarpēji uzticēšanās. Izlūk eh, dienestiem un informācijām ir jāuzticas eh, vienai otrai, un pie tā strādā komisija, ne tikai aicinot dalību valsts ciešāk sadarboties, bet arī eh, sniedzot, nodrošinot nepieciešamos darba mehānismus. Mūsu priekšlikums par savstarpējo sadarbspēju Mm, ko mūsu priekšsādātā jau nu pat minēja mm, par Eiropas Savienības informācijas sistēmām. Nu, tas būs tieši vērsts uz šī jautājuma risināšanu. Tā būs liela izmaiņa cīņā pret uh, teroristiem, kas slēpjas uh, zem uh, viltotas identitātes, pilnībā ņemot vērā datu aizsardzības un pamatiesību hartas nosacījumus. Uh, papildus kopīga informācijas izmantošanai. Lai apkarot terorismu draudus, mums ir jābūt, uh, jākļūst operatīvākiem uh, dalību valstu atbalstīšanā. Pagājušā gada oktobrī mēs Eh, prezentējām pretterorisma pasākumu pakotnes šajos nolūkos. Mēs eh, paredzējām 120 miljonus eiro dalību valstīm, lai aizsargātu sabiedriskas eh, telpas un šos neaizsargātos mērķus. Mēs arī uzrakstījām rekomendācijas par to, kā labāk kontrolēt eh, eksplozīvās vielas, kā prekursors, kas eh, ir, protams, viena no smagākajām problēmām. Bet eh, mēs nevaram šeit likt punktu. Ir citi izaicinājumi, kas varbūt nav tik operatīva rakstura. Tie vairāk saistās ar sabiedrību. Un te es domāju tieši radikalizāciju, kas notiek arī ar mūsu pašu pilsoņiem, gan internetā, gan ārpus tā. Un tas eh, tiešām ir viens ļoti būtisks izaicinājums un uh, problēma. Rīt mūsu ikmēneša drošības eh, savienības ziņojumā mēs paziņosim, ka mēs uh, pakāpeniski stiprināsim darbu pret radikalizāciju, sākot ar uh, pasākumiem koordinācijas uzlabošanā Eiropas Savienības līmenī. Otra monētas puse šajā darbā ir internets Jūs zinat, nu noteikti jūs atceraties, kā kopš 2015. gada, kad es nācu klajā ar iniciatīvu un izveidoju Eiropas Savienības internetu fórumu, tātad kopš tā brīža mēs ļoti cieši esam sadarbojušies ar dalībvalstīm un būtiskākajām, lielākajām interneta kompānijām un platformām, lai cīnītos pret radikalizāciju tiešsaistē. Te gribētu izteikt pateicību eh, šīs komitejas eh, priekšsādātāja Grīsbeks kundzei par eh, to, ka apmeklējāt decembra ministru sanāksmi Eiropas Savienības internetu fórumā. Natalija, jūs atceraties noteikti, jo jūs zinat, ka mēs esam izveidojuši tādu uzticības pilnu sadarbību ar interneta mm, kompānijām, un tam ir arī savi rezultāti. Jāsaka, šis darbs sākumā nebija viegls, jo eh, lielākais vairums interneta platformu, nu, nezinu, vai vajadzētu man tā teikt, eh, viņi tā kā neusticās eh, publiskajam sektoram, un tas izriet no viņu pieredzes dažādās pasaules vietās, bet viņi tāpat laikā uzticas Eiropas Savienībai, un mums šī uzticība ir jāizmanto, jāstiprina. Bet mēs saņēmām arī skaidru vēstījumu šai fórumā, ka jā, ir nepieciešams eh, virzīties uz priekšu, ir nepieciešams vēl tālāks progress. Mums nepieciešams eh, redzēt konkrēts rezultāts no šiem uzņēmumiem, un šie rezultāti, šos rezultātus jāpanāk arvien ātrāk. Un tieši tāpēc ir jāskatās, kādā veidā mēs varam nodrošināt labākus sasniegumus Eiropas Savienības internetu fórumu ietvaros, un mēs šobrīd domājam, vai varētu veikt kādus papildus pasākums, teiksim, varbūt kādas tiesību aktus vai tiesiskas um, iniciatīvas, lai stiprinātu darbu pret uh, šo nelikumīgo, pretlikumīgo saturu tiešsaist režīmā. Izteikšos pavisam atklāti. Tiesiskais regulējums prasa laiku. Un uh, laiks uh, šajā gadījumā nav mūsu sabiedrotais. Mums ir jāstiprina, jāintensificē savs darbs, lai virzītos uz priekšu un izveidotu vēl stiprāku sadarbību ar interneta pakalpojumu sniedzējiem. Un mums ir jārīkojas tagad. Mēs saglabājam visas opcijas atvērtas. Turpmākajos mēnešos mēs lemsim par to, kādā veidā virzīsimies uz priekšu. Un starp citu gribētu norādīt, ka šī interneta fóruma iniciatīva tā tika, tā teikt, pārvirzīta arī uz globālo līmeni. Makrona kungs, apvienotās karalists premjerministri, Itālijas premjerministrs un citi. Mēs piedalījāmies lielā pasākumā, kas notika apvienotajās nācijās. Visiem ir skaidrs, cik svarīga ir Eiropas Savienības iniciatīva. negribu šeit eh, tagad kaisīt eh, mums pašiem komplementus, bet, nu, mēs esam bijuši tie celmlauži un eh, rādam pareizo ceļu. Vai nu visi to saprot vai nē, bet cīņas lauks pret radikalizāciju vairs nav Sīrijā, bet tas ir interneta vidē. Un pēdējais aspekts, ko gribētu uzsvērt. Šī pilnīgi neatņemamā nepieciešamība pēc starptautiskas sadarbības drošības jomā. Mēs visi saprotam. Un tagad tā ir eh, tāda kopīga izpratne, ka drošība, vai drīzāk eh, drošības trūkums, ir globāls jautājums. Tas ir globāls drauds. Tas nav jautājums, ko mēs varam at atrisināt eh, valsts vai reģiona līmenī. Un šis mīts tiek eh, stiprināts eh, dažās dalība valstīs, bet eh, tas nav pareizi. Mums ir nepieciešama lielāka uzticība, lielāka solidaritāte un mums ir nepieciešama efektīvāka mehānismu un darba metodas. Mums ir cieši jāsadarbojas arī ar trešajām valstīm, lai mazinātu riskus un terorismu draudus mūsu mājās. Decembrī mēs ierosinājām padomēji uzsākt sarunas par eh, personas datu informācijas apmaiņas starp Eiropolu un valstīm, tādām valstīm kā Alģīrija, Ēģipte, Izrēla, Jordānija, eh, Libāna, Maroka, Tunisija un eh, Turcija. Mēs tāpat arī sadarbojamies ar valstīm Rietumu Balkānos, kur situācija nebūtu nav labāka, bet esam gatavi sniegt atbalstu arī viņiem viņu pašu cīņā pret eh, radikalizāciju un ār, ārvalstu kaujiniekiem. Tuvējā austrumi un Ziemeļāfrika. Ne tikai šajos jautājumos, bet arī cilvēku tiesniecības jautājumā, ieroču un sprākstvielu tirdzniecības jomā. Arī tur darbs ir veicams. Mēs sadarbojamies ar partneriem, kas saskaramies ar līdzīgiem izaicinājumiem drošības jomā. Piemēram, šai ziņā sadarbojamies ar ASV Pēdējā gada laikā cieši esam sadarbojušies ar mūsu partneriem Amerikas Savienotajās valstīs un esam izveidojuši ļoti labu sadarbību, kas jau ir devušas ļoti labus rezultātus. Sākot ar kopīgu informācijas izmantošanu, tālāk līdz ar cīņu pret uh, teroristiski satura informāciju tieši saistē. Tātad strādājam dažādās jomās, un te mēs ar ASV esam pilnīgi viensprāts par to, ka nepieciešams stāties kopīgi pretīm šiem starptautiskiem drošības draudiem, mums ir nepieciešams tāds globāls strateģisks uh, uh, fokus. Noslēgumā gribētu teikt, kolēģi, šī, šī kombinētā daudzpusējā pieeja nozīmē, ka mēs varam uh, cīnīties pret terorismu un sakaut gan um, savās mājās Eiropā, gan arī globālā mērogā. Kas mums ir jāmaina, lai mēs varētu panākt tādu patiesu drošību Eiropas Savienībā, ir nepieciešama šī drošības um, kultūra un mentalitāte. Mēs nevaram cīnīties pret terorismu. Tādā individualizētā nacionālā veidā vai balstoties uz saviem stereotipiem. Nacionālā drošība, protams, vienmēr būs eh, dalību valstu kompetences joma, bet pasauli ir mainījusies. Mēs eh, vairs neesam individualizēti un atrauti. Globalizācija ir realitāte un mm, tā nav tikai, un arī drošība un mm, terorisms, tas viss ir globalizējies. Bet par kādu nacionālo drošību mēs varam runāt, ja teroristi šķērso faktiskās un virtuālās robežas, lai veiktu savus šausminošos noziegumus un uzbrukums? Ehm, cienījamie kolēģi, šī sašķeltība padara mūs neaizsargātus, un tikai tad, kad mēs varēsim pārvarēt šo sašķeltību un varēsim apvienot savus centienus, tad mēs redzēsim reāls rezultāts cīņā pret terorismu. Tātad uz to mēs arī koncentrējam savu uzmanību politiskajā darbā. Un piemērs eh, tam, ka nepieciešams mainīt šo mentalitāti, ir tas, ka ir eh, izveidota Eiropas Savienības um, izlūk informācijas struktūra, European Intelligence Unit. Jūs droši vien zinat, ka es pirms trim gadiem mm, atbalstīju ideju, kas tajā laikā radīja dažādu reakciju no dalību valstīm. Uh, Ehm, dalībvalsts teica, ka tas ir pārāk agri, priekšlaicīgi, bet mēs gribējām ehm, jau tā teikt paredzēt iepriekš eh, lietas, pirms notika šie dramatiskie notikumi Eiropā. Tagad daudzas dalībvalsts ir daudz atvērtākas attiecībā uz šo koncepciju, lai tā tik tiešām kļūtu par realitāti. Mums ir jāvirzās uz priekšu ar šo savu skatījumu, apņēmību un pārliecību. Es eh, to visu saskatu arī šīs eh, jūsu komitejas darbā un gribētu eh, no sirds sveikt jūs visus un pateikties par to. Jūsu darbs ir kritiski svarīgs ieguldījums šajā darbā un gribu aicināt jūs visus turpināt darbu tikpat dinamiski un apņēmīgi, kā jūs to esat uzsākuši. Un es vienmēr būšu jums sabiedrotais un uh, jūsu atbalstītājs, un, kas ir vēl svarīgāk, vienmēr būšu draugs jums šajā darbā un centienos. Paldies! Merci beaucoup, monsieur! Paldies, komisār! Par uh, jūsu izklāstu, par uh, komisijas redzējumu šajā tik sarežģītajā un fragmentētajā jomā, kā jau jūs to norādījāt pats, ja mm, lietas pamazām iegūst eiropeiskākus apveidus. Paldies par nosauktajiem piemēriem, un īpaši paldies par konkrētajiem pasākumiem, ko komisija ir uzsākusi. Un šeit jāpiemina forums ar eh, internetu lieliem spēlētājiem, kas ir nozīmīgs pasākums, un paldies par precizējumiem un par iniciatīvām. Bet eh, visdrīzāk eh, mūsu kolēģiem tagad būs jautājumi. Un iesākumā es dodu vārdu Anai Gomišai, Žeraram Deprē, Bertam Kolmelam, Vai jūs tomēr vēlaties koordinātoru kārtībā, tā kā jūs e, neizteicāties bez kavēšanās, tāds uh, e, e, uzstāsimies koordinātoru kārtībā. Arno Danžāns, Ana Gomeša, Žerārs Deprē, Helga Stevensa un tie jau būs četri četri runātāji. Danžāna kungs, vispirms jūs paldies priekšsēdētāji. Man ir. Atgriezīsimies, katrā ziņā četrunātāji jau ir, un Arno Danžāns, Sana Gomeša, Žerārs Deprē, Marija Kristīne Veržijām. Paldies, komisāri! Ķersimies uzreiz pie lietas būtības. Jūsu izklāsts bija plašs, bet es gribu runāt pār konkrētu jautājumu šī e, izlūk e, dienesta šūniņa. E, Eiropas līmenī tādu veidot, e, tas ir solis uz priekšu, tas pilnīgi noteikti ir progress, un tas ir viens no ceļiem, kas mums ir jāskata šajā īpašajā komisijā bet jau ir incenti jeb Eiropas līmeņa izlūkošanas um, šūniņā. Ir tiesa, ka izlūkošana, tas um, neapstrādātais materiāls, to neuzkrāja Eiropas aģentūras. Iz, operatīvās aģentūras ir nacionāla līmeņa, ja mēs vēlamies izveidot Eiropas līmeņa izlūk dienestu, kāpēc gan ne, bet tas nozīmē, ka ir jābūt operatīvajām kapacitātēm, lai šo materiālu uzklātu. Pretējā gadījumā mēs strādāsim ar to materiālu, ko mums sniedz Nacionālās izlūkošanas aģentūras. Un es tā, tādajādi progresu nesaskatu, un tas ilgs jau gadiem, e, gadiem ilgi, un es gribētu izprast e, operatīvo pievienoto vērtību, kurš nodarbosies ar izmeklēšanas, izlūkošanas materiālu uzkrāšanu. Briselē būs e, cilvēki, kas nodarbosies ar šo izlūkošanu, vai viņi vienkārši saņems materiālu, pret, un kāda ir Eh, kāda būs jēga no šīs eh, šūniņas. Ana Gomešā, komisāra, vakar mēs uzklausījām eh, Fabriču Leģeri no Frontex, kurš sacīja, ka ap 1300 informācijas paketēm ir iesniegtas Eiropolā par migrantiem bēgļiem, kuri tiek turēti aizdomās par noziedzību, eh, taiskaitā terorismu, eh, ir neliela daļiņa. Un kāpēc mēs šo eh, labēji ekstrēmistisko darba kārtību nepārtraukti virzam, uzskatot, ka bēgļi un migranti ir problēmas avots, lai gan Leģerī kungs jau sacīja, ka tā ir ļoti neliela neliela daļa. Jā, ir nopietnā gadījumi. Monika, tu es nebiju klāt šodien. Es biju un es visu dzirdēju. Un vispārēji arī to dzirdēju. Un kāpēc mēs nekoncentrējamies uz organizēto noziedzību, kas ļoti bieži ir saistīts ar terorismu? un ar terorismu finansēšanu. Šajā sakarā mans pirmais jautājums ir, par to, kāda sadarbība ir bijusi starp eh, komisijas dienestos. Piemēram, pirms pāris mēnešiem Piers Muskovisī ziņoja, ka un nosodīja, ka pat PVN krāpšanās uh, var izmantot, eh, krāpšanos var izmantot terorisma finansēšanā. Uh, apjoms ir ap desmit um, mil miljoni gadā no Bulgārijas ir atrasti, ka ir izmantoti ISIS uh, daļu finansēšanai. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir nepieciešama gan analītiska, gan iekšlietu pieeja, lai apkarotu terorisma finansēšanu. Tālāk jūs runājāt par ārvalstu kaujiniekiem, kā nopietni izaicinājumi, bet ārvalstu kaujinieki atgriežas, viņi atgriežas, tāpēc, ka tie ir mūsu pilsoņi, viņi tika radikalizēti šeit, Eiropas Savienības iekšienē. Mans jautājums, kādus pūliņus jūs pieliekat, lai dalībvalstīs tiktu novirzīti līdzekļi, naudas, tehniskie, citi programmām, kas ir paredzētas, lai dera, deradikalizētos, atbalstītu ģimenes, lai vietējās salīm iestādes varētu šos gadījumus uh, konstatēt un pat integrēt tad, kad ir runa par ārvalstu kaujiniekiem. Tālāk Jūs sacījāt par eh, šaujam un ieroču un sprākstvielu kontrabandas apkarošanu, bet mūsu dalība valstis eh, nerīkojas paši saskaņā ar mūsu rīcības kodeksu ieroču eksporta sakarā, un arī CBRN darbības plāns ir ļoti vājš. Tas nav, manuprāt, uzlabojies, bet uh, Tomēr to pajautāšanu izveidzot pār Eiropas izlūkošanas šūniņu vai kā mēs viņu nosauksim, kā jūs esat iecerējuši demokrātisku uzraudzību, jo tā ir nopietna problēma lielākajā daļā dalībvalstu. Un ja mēs vēlamies to, to virzīt Eiropas līmenī, es neesmu pret ar nosacījumu, ka mēs nodrošinām demokrātisku uzraudzību. Paldies, dārgie kolēģi! Eh, aicinu jūs iekļauties sev atvēlētajā runas laikā, pretie gadījumā mēs nevarēsim visi iekļauties. Žerārs Deprē, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, kopu piekrītu komisāra eh, sacītajam attiecībā uz vadlīnijām, bet es nešķiedīšu laiku viņam glaimojot. Es mēģināšu virzīt uz priekšu mūsu darbu, bet es arī netērēšu laiku, lai mēs eh, nepārtraukti runātu pār vienu un to pašu. Tātad, komisāri, pirmkārt, mūsu prāts, mūsu uzdevums ir uzlabot esošo uh, struktūru darbību vai veidot jaunas, ja mūsu prāt esošās neatbilst uzdevumam. Tāpēc atsevišķi komisijas priekšlikumi ir nozīmīgi. Piemēram, uh, SIS reforma. Ja ir kāds trauksmes signāls šajā sistēmā par aizdomām par te terorismu, tad tikai tiek informēta valsts, kas to ir norādījusi. Eiropola, kas ir koordinācijas struktūra, to nezinu, un citām valstīm nav šeit pieejas. Tas ir ap. Uh, Tas ir pilnīgi absurdi. Otrkārt, par interoperabilitāti priekšlikums ir lielisks, es to atbalstu, bet problēma ir tā, tad, kad ir cīņa pret falšiem dokumentiem un identitātēm eh, no trešo valstu pilsoņiem, tas ir absurdi. Lielākā daļa no uh, falšo dokumentu eh, ir Eiropas Savienības uh, izcelsmes cilvēkiem. Uh, pasakiet to savām administrācijām, kuras nodarbojas ar tām problēmām, pie kurām mēs strādājam. Treškārt, ETIASā ir noteikta vačliste ar in, par informāciju, kas attiecas uz terorismiem, nopietniem eh, pārkāpumiem. Šis saraksts ir pieejams eh, nacionālajiem lēmēju iestādēm. Tas attiec uz cilvēkiem, kuriem nav vajadzīga vīza, bet tiem, kuriem ir vajadzīga vīza, tāda saraksta nav, bet vairāk problēmu var radīt tie, kuriem ir vajadzīgas vīzes. Setjās iekšienē ir izveidota vačliste, un vīzu izsniegšanai tāda nav izveidota. Es varētu vēl turpināt, bet mm, priekšsēdētājs to nedarīšu, taču komisāri aicinu jūs uzklausīt mūsu, izmantojiet savu autoritāti, lai norādītu administrācijām, ka ir atsevišķas jomas, pie kurām ir jāstrādā. Paldies Žerāram Deprēm, arī Kristīna Veržijā tagad, eh, kura uzstājas eh, goe vārdā. Esmu referentē un referente un eh, uzstāšos Kornēlijas vietā. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisār. Es Eh, izvairīšos arī no glaimiem un eh, citiem izpušķojumiem, bet atgriezīšos gan pie Danžāna un Deprēkunga sacītajiem. Manuprāt, Danžāna kungam ir taisnība tajā, kas attiec uz drošības dienestu, un to varētu attiecināt arī uz daudziem citiem dienestiem. Uh, Un jautājums ir par savstarpējo uzticību un sadarbību starp dalību valstīm par šīm suverēnajām funkcijām, ar kurām tās vēlas dalīties un koplietot tikai tad, ja tās vēlas to darīt. Um, Un nav nekādas jēgas izmantot Eiropas līmeņa pasākumus, eh, par kuriem mēs, mums nav skaidrības, vai tie būs vai nebūs efektīvi. Es gan uh, es piekrītu deprēkungam, pat ja man nav tie paši secinājumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, kamēr patiesās problēmas šeit atrodas Eiropā. Vai tas attiektos uz mūsu pilsoņiem vai tiem, kas ilgi šeit dzīvo, jo viņi ir tik tiešām radikalizējušies Eiropas iekšienē, un arī vajadzētu labi definēt radikalizēšanās jēdzienu, jo redzot pēdējos atentātus, kuri notika Francijā tad mēs pat nevaram runāt par vientuļajiem vilkiem, ir jājautā, kas ir radikalizēšanās, un šķiet, ka tie ir cilvēki, galvenokārt vīrieši, kuri vēlas sev iegūt publicitāti un jādomā par mēdīju lomu uh, atspoguļot terorismu atentātus, un piekrīt Arnai Gomešai. Beigsim koncentrēties uz migrantiem terorismiem mēs muļķojam iedzīvotājus. Jā, jūs to sakat, taču tas ir tikko sadzirdams. Ir ļoti neliela riskā daļiņa, kas uh, pelna aizdomas. To arī vakar sacīja Leģērīkungs vakar. Tā ir ārkārtīgi sīka. Uh, vienība. Tāpēc nepakļausim aizdomām visus uh, Eh, migrācijas, eh, visu migrācijas plūsmu, un tad, kad jūs izceļat to daļu, kas ir veltīta šiem jautājumiem, tas ir neproporcionāli attiecībā pret realitāti. Un visbeidzot par internetu, nekoncentrēsimies tikai uz radikalizēšanos internetā. Es domāju, ka mums ir jāicina Eiropol pārskatīt šos jautājumus attiecībā uz krimināla noziedzības pieaugumu šajā jomā. Uh, Eh, skatot dažāda veida noziedzības formas, kas ir difūzas, kas aug vienas ar otru, un eh, terorisma finansēšanas apkarošana ir viena no atslēgām - darknetu, bitkoinu izmantošana. Pie tā viss ir jāstrādā prioritāri, un pirms mēs koncentrējamies uz šo nelaimīgo migrācijas problēmu. Monsieur Paldies, un tagad vārds komisāram atbildēji. Salve suivante pour que le commissaire réponde. Nākošā jautājuma zalve. sekos pēc atbildes uz šo sēriju. Es varu palikt šeit tik ilgi, cik būs nepieciešams, saka komisārs. Kos. E, eh, Monika, I have proved it. Protams, Monika, es esmu to pierādījis pēdējos trīs gadu laikā. Tā ir daļa no mana darba, kas man patīk visvairāk. Jo sirdī esmu parlamentārietis. Dažāna kungs, es ņem vērā jūs piezīmes. Piekrīt jums, ka mēs saskaramies ar izaicinājumiem mūsu drošības vide saskaras ar terorismu draudiem, un šie draudi ir ļoti augsti. Mums ir nepieciešama īstermiņa risinājuma. Progress varētu sasniegt jau šobrīd, pašreizējā tiesiskajā ietvarā, bez līguma grozīšanas. Jā, tas ir iespējams. Es jau minēju jums e, ideju par Eiropas izlūkdienas šūniņu vai vienību, European Intelligence Unit, pirms daudziem gadiem. Ja tas būtu izdarīts, tad daudz kas no tā, kas notika Eiropā, to būtu varēts prognozēt, novērst, un izlūkdienas būtu varējuši apmainīties ar informāciju. Bija vajadzīgs gads padomē, lai pārliecinātu dalību valstis sākt uzticēties vienotrai. Minēšu piemēru. Traģiskā uzbrukumā Bataklan vainīgie šķērsoja trīs Balkānu valstis, trīs dalību valstis, izveidoja šeit Briselē savu galveno mītni – un pēc tam īstenoja uzbrukumu. Lielākajā daļā no uzbrukumā, lielākā daļa no valstīm bija informēts par šīm personām. Vai tas neapliecina, ka mums ir labāk jāsadarbojas, bet kurš to darīs? Vincent loma ir atšķirīga. Jā, mums ir nepieciešams veidot sadarbību starp e, izlūkdienestiem un tiesību sargājušajām iestādēm, lai viņi apmainītos ar informāciju. Mēs nevaram cīnīties ar terorismu, tā kā tas notiek šobrīd, vai kā darījām to vēl pavisam nesen, dažus mēnešus atpakaļ. Jāmainās ar kultūrai, lai mēs nonāktu pie patiešām efektīvas drošības savienības. Ensen, ko jūs pieminējat, veic tikai strateģisku analīzi. Mums ir nepieciešama konkrēts operatīvais darbs un pilna informācijas apmaiņa par terorismu draudiem Eiropas Savienības līmenī. Nacionālā drošība, tāpat kā iepriekš, paliek nacionālajai kompetencijai, bet mēs šeit runājam par terorismu. Un Terorisms ir kopējs drauds visām valstīm, tāpēc jācīnās ar terorismu. Tam ir šis priekšlikums. Gomes skundze. Izteikšos skaidri. Esmu izteicies arī iepriekš, jūs esat bijusi klāt. Migranti nav teroristi un mums nevajadzētu jaukt kopā teroristus un migrantus. Atgādinu, ka galvenie vainīgie visbūtiskākajās teroriskajās darbībās, uzbrukumos Eiropā nebija migranti, tie bija cilvēki, kas bija uzauguši šeit. Otrās paudzes pilsoņi, kas uzauga šeit, dzimot šeit, skolojās šeit. Monika bija tikai viens gadījums Vācijā, kur bija runa par tunisieti. Mēs, es runāju par to, ka mēs nevaram izslēgt šādu iespēju, tāpēc nav godīgi teikt, migranti ir teroristi. Un tas ir mūsu izlūkdienas darbs noskaidro šādas situācijas. Un Eiropola atbildība. Eiropa ir un paliks atvērta aizsardzības nodrošināšanai tiem, kam tas ir nepieciešams. Bet mums ir jāzina, kas tad ir tie cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams. Mūsu ārējās robežas ir jānodrošina. Tā tas nebija pirms trim gadiem. Mūsu ārējās robežas nebija cieši noslēgtas Bet tāpēc mēs eh, strādājam pie robežu apsardzības un krasta apsardzes. Rezultāti jau ir jūtami, bet nākotnē vēl daudz kas ir jāizdara. Teroristi izmantos visas vājās vietas. Nu, tāda ir šobrīd situācija par terorismu finansēšanu. Kopš 16. gada februāra spēkā ir rīcības plāns un ir arī īstenoti pasākumi. Jūs norādījāt, ka tur mēs diezgan vāji strādājam. Aprīlī mēs nāksim klājā ar priekšlikumu pasākumu paketei, lai uzlabotu efektivitāti finanšu izmeklēšanas jautājumos pretterorismu jomā. Plašāk piekļuve banku eh, kontiem, tiesību sargājušajām iestādēm. Tāpat ir jāuzlabo informācijas apmaiņa starp tiesību sargājušajām iestādēm un finanšu izmeklēšanas vienībām nacionālajā un pārobežu kontekstā. Tāpat paralēli tam mēs turpināsim vērtēt nepieciešamību veikt tālākus pasākumus, lai veicinātu piekļuvi finanšu informācijai arī pretterorismu mērķiem. Kas attiecas uz Eiropas Savienības rīcību apkarojot radikalizāciju? Tas joprojām ir viens no lielākajiem draudiem. Kā jūs zinat, mēs šajā jomā primāri strādājam caur radikalizācijas informācijas tīklu un Eiropas Savienības internetu fórumu. Bet tieši šis darbs ir jāuzlabo, jā, jāsavieno ar to, ko dara politikas veidotāji visās dalībvalstīs un jāveic labāka koordinācija Eiropas Savienības līmenī. Uh, Tāpēc esam izveidojuši augsta līmeņa eksperta grupu radikalizācijas jomā, kur ir apvienot dalību valsts, Eiropas Savienības iestādes, ieinteresētās puses, lai strādātu pie labākas sadarbības mehānismu Eiropas Savienības līmenī. Rītdien mūsu ikmēneša uh, savienī, eh, drošības savienības ziņojumu ietvaros mēs sāksim pakāpenisku pieeju, sākot uzlabojot koordināciju Eiropas Savienības līmenī cīņā ar radikalizāciju. Tam sekos tālāks iniciatīvas, iesaistot ekspertus, un noslēgums būs mājā ar gala secinājumiem. Tāpat mēs pilnībā apzināmies, cik svarīga loma ir izglītībai un Eiropas Savienības politikai cīņā ar radikalizāciju un sociālās iekļaušanas veicināšanu. Radicalization Awareness Network, šis tīkls tieši šā, ar šādu mērķi ir izveidots, lai stiprinātu noturību, veicinātu racionālu domāšanu īpaši koncentrējoties uz jauniešiem. Tāpat turpinas darbs pie pilsonības un kopējas iecietības veicināšanas, izmantojot izglītību. Piemēram, ir instrumentu kopums jauniešiem, kas strādās ar pozitīviem piemēriem, Eiropas Savienības Twinning projekta ietvaros. Deprekums. Paldies par uh, jūsu atbalstu, jo kopš paša sākuma jūs bijāt kopīgi ar mums, mēs augstu novērtējam jūsu devumu. Runājot par uzdotajiem jautājumiem tagad un saskaņā ar Eiropola mandātu Eiropolam ir tiesības tiešā veidā piekļūt un pārmeklēt eh, datus eh, SIS sistēmā. Pirmkārt, tas attiec uz meklēšanu esošām personām, aresta eh, vai ekstradīcijas mērķiem. Tas nozīmē īpašas pārbaudas un uh, ir pieprasīt. Uh, e, Eiropola var pieprasīt tālāk informāciju no dalībvalstīm saskaņā ar uh, esošo juridisko ietvaru. Priekšlikumi šobrīd iekļauj pilnas piekļūst tiesības Eiropolam visām uh, trauksmes kategorijām un dalībvalstis var eh, koplietot eh, informāciju mm, par terorismu apkarošanu Eiropolu, iekļaujot informāciju vai atbildes vai. Un ir paredzēts, ka šāda informācijas koplietošana eh, notiek Uh, ar Eiropolu. Tālāk pār. Ties alerts ar, ar visible across. Pa, e, par etijas sistēmu runājot. E, madame tiek e, nodro, tiks nodrošināta arī pieeja. Tālāk, Viržjā kundze, paldies par jūsu atbalstu. kurus jūs tā arī nepateicāt, eh, atbildi no zāles nav no dzirdama, bet jūs pieskārāties, ticiet man ļoti svarīgam tematam, un ne tikai tematam kā tādam, bet arī tā politiskajai eksploatācijai. Es pilnībā varu jums piekrist, ka ir ļoti piesardzīgi jāizturas tad, kad mēs eh, sākam šķelšanos, vai tā būtu politiska vai sociāla, ko mēs vairs nespējam kontrolēt mūsu sabiedrībā. Un ar šo parādību mēs saskaramies viscaur Eiropā, un nav nejaušība ka rasisms, populisms tik lielā mērā pieņemas spēkā viscaur Eiropā. Dārgie kolēģi, komisārs turpina angļu valodā, es pilnībā Piekrītu jums, ka vislielākie draudi nāk no ārpuses, no mūsu pilsoņu radikalizēšanas. Un mēs turpinām mūsu darbu pie radikalizēšanās eh, pār internetu runājot. Mēs uh, apsveiktu internetu in, uh, eh, Eiropol brīfingu. Te ir komitejā tas būtu noderīgi gan jūs, gan manam darbam. Gomešs kundze, precizēšu. Un tas nozīmē ar to es gribēju teikt, ka pasākums ir iecerēts šī gada aprīlī, šī gada. Merci. Paldies, komisāri, un tagad mēs varam pāriet pie otrās jautājuma kārtas. Aicināšu kolēģis izteikties ļoti īsi, jo mūsu rīcībā ir. Uh, maz laika, septiņi vai astoņi runātāji. Bez kavēšanās dodu vārdu Janam Filipam Albrehtam no Zaļajiem, pēc tam Monika Holmeģera un Helga Stevens kā līdzreferents. Uh, Jā, paldies. Principa pēc vēlos norādīt, ka koordinātoriem ir jābūt vienā kārtā, nevis tā, ka vienu izslēdz un atliek uz otro kārtu. Tagad par um, lietu Jūs jau izteicāt galvenos secinājumus, un es tam arī pilnībā piekrītu, ka mēs uzrādām labus rezultātus saistībā ar pasākumiem, kas ir izvirzīti Eiropas Savienības līmenī pēdējo gadu laikā. Atliekot malā šobrīd to, ka dažos jautājumos mēs neesam vienisprātis un neesam viensprāts arī par to, kā tas ir sagatavots. Daudz ko esam izdarījuši policijas un tieslietu sadarbības jomā, lai cīnītos ar organizēto noziedzību, un tagad dalību valstīm ir jāpanāk šo pasākumu īstenošanu. Piemēram, Eiropas izmeklēšanas orders, pretterorismu direktīva un jautājumi, kas ir saistīti ar labāku sadarbību un informācijas apmaiņu. Pie tā mēs vēl strādājam, tā skaitā sad sadarbspēju, interoperability. Vēl viena lieta, ko pieminējāt gan jūs, gan Danžāna kungs, ir tas, ka mums jārunā par nacionālās drošības jautājumu. Es domāju, ka tas ir komisijas ziņā definēt, kāds konkrēti ir uzdevums, kas tiek uzdots dalību valstīm. Tas līdz šim nav izdarīts. Es domāju, ka ir jādefinē, kas ir nacionālā drošība, lai mēs zinām, kāds ir dalību valsts uzdevums šajā jomā. Tāpat arī tad mēs varēsim runāt par kopīgiem Eiropas uh, uzdevumiem, kas neietilps šajā definīcijā kas ir vairāk saistīta ar noziegumu apkarošanu, un tas būtu Eiropas Savienības kompetence, piemēram, informācijas apmaiņa starp izlūkdienestiem, kur, protams, ir jābūt juridiskajam pamatam un juridiskajam ietvaram. Es esmu viens no tiem, kas arī iestājas par to, ka tam ir jābūt izveidotam Eiropas Savienības līmenī, Eiropas Savienības tiesību ietvaros Un piekrītu, ka mums ir jābūt skaidrām norādēm par to, kā notiek demokrātiskā uzraudzība un tiesiskums tiek īstenots. Un visbeidzot, mums ir nepieciešams arī nodrošināt, ka mēs neaizmirstam par to, ko mēs aizstāvam šeit. Mēs aizstāvam tiesiskumu, dzīvesveidu, pamatvērtības. Tad, kad jūs piedalījāties uzklausīšanā, lai kļūtu par komisāru, kurš atbildīgs par iekšlietu kom, eh, komisāru, tad es citēju 14. gadā Eiropas Savienības tiesas spriedumu, un es jums varu pacitēt citu spriedumu, kur tiesa atkārto, ka datu saglabāšana bez konkrēta mērķa nav atļauta. Bet praktiski visas dalība valstis ir pieņēmušas normas, kas ir pretrunā ar šo Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Līdz ar to es vēlos noskaidrot, ko dara Eiropas komisija, lai īstenot tiesiskumu un Eiropas Savienības normas arī šajā jautājumā. Uzreiz dod vārdu Monikai. Aicinu kolēģis ievērot atvēlētu uh, laiku. Un nu, ko tad man arī tagad trīs ar pus minūtes runāt, kā citi te darīja? Pirmkārt, Šie vispārīgie formulējumi par migrāciju un terorismu, nu, es to vairs nevaru klausīties, es tāpēc to atklāt arī saku. Labējie saka, migrācija veicina terorismu, tas ir muļķības, bet arī pretēju apgalvot arī nav pareizi, ka teroristiem nav nekā kopīga ar migrāciju. Starp diviem miljoniem, nu, gadās arī tādi, kas izmanto šo migrācijas plūsmas ceļu, lai eh, ceļotu vienā vai otrā virzienā. Komisāra kungs, tas, ka nav šādi gadījumi vispār, tur gan es jums iebilstu. Vācijā vien trīs gadījumi bija. Virtsburga, Lansbacha un Berlīne trīs incidenti, visi trīs saistīti ar šo maršrutu. Arī Parīzē daži bija saistīti ar tiem, kas izmantoja migrācijas ceļu, jo tur nenotika kontroli, un Ungārijā tika eh, pārsēdās un eh, devās jau uz Parīzi. Būtu patīkami, ja mēs varētu par faktiem un datiem runāt. Tādi ir pieejami. Nu, īsumā sakot, es uzskatu, ka ir nepieciešams nonākt pie kopīgas atziņas, ka teroristi izmantos visus ceļus. Vienalga vai migrācijas ceļi, aviācija, autobusi, viņi izmantos jebko, jebkuru vājo vietu. Nu, tā vienkārši ir. Tas nozīmē, uh, ka es uzskatu, ka ar šādus vispārīgus formulējumus vienkārši jāizbeidz, jo tas nenāk par labu neviena mērķu sasniegšanai. Es to arī vēlos pateikt šeit komitejā, jo savādāk mēs netiekam uz priekšu. At, attiecībā uz Žerārdu Prēs sacīto par Eiropolu, tur es vēlos paust atbalstu. Eiropolu darbiniekiem ir grūtības piekļūt nacionālo iestāžu, nacionālo tiesību sargājušo iestāžu datiem. Ne katra nacionālā policija un robežsardze vēlas ļoti sadarboties ar Eiropolu. Tur ir bijusi arī negatīva pieredze. Tāpēc būtu pozitīvi, ja Eiropola būtu tieša piekļuve šiem alerts, šiem brīdinājumiem jo tad viņi vairs nav operatīvi, ja viņi nevar saņemt šo piekļuvu bet viņi darbojās hotspot centros un viņiem vajag šādu piekļuvi. Es piekrītu Žerāru sacītājiem. Un otrkārt, mums vajadzētu datus un faktus par maršrutiem, kurus izmanto teroristi, lai mēs beidzot varētu lietišķi runāt par šiem tematiem, nevis turpināt emocionālās debacīs, debats par migrāciju. Uh, Teroristi izmantos visus ceļus, un tāpēc mums vajag vairāk lietišķu informāciju, tad mēs pārstāsim šos vispārīgos apgalvojumus. Merci, Elga. Helga. Dank u wel, voorzitter, beste collega's. Ik wou... Paldies, kolēģi. es piekrītu ļoti daudz, kam, eh, ko Holmēras kundze sacīja, praktiski varētu uh, atmest visu, ko bija plānojis teikt, ar to pietiktu. Bet man ir viens papildus jautājums. Kādas iespējas ir Eiropai un konkrēti Frontex aģentūrai, lai cīnītos ar ārvalstu kaujiniekiem, šiem foreign fighters, kas vai nu atgriežas Eiropā, vai dodas šurp? Kā mēs viņus varam apturēt uz robežām? kā Holmajers kundze sacīja, mums jāskatās, vai ir pietiekami informācijas apmaiņas ar Frontex un Eiropolu, un vai Nacionālās uh, tiesības sargājušās iestādes ir pie, uh, pietiekamā mērā iesaistīti šajā sadarbībā. Komisāra kungs, jums vārds. Mm. <laughs> J'ai oublié que je suis là pour, pour parler. bon. Euh, mais, e, euh, Mr. Albert. Albert, kungs, kā es uh, varētu aizmirst to, ko jūs teicāt? Uh, tā kā es biju zaudējis savu amatu, nu tad es uh, dabūju citu. Visām visumā gribētu paust savu atbalstu jūsu iniciatīvām esmu tās arī atbalstījis. Īstenošana dalībvalstīs tagad tik tiešām ir galvenā prioritāte, un uh, ticiet man, mēs uh, tam visam sekojam. Man nepatīk izmantot šo frāzi likt spiedienus dalībvalstīm, bet nu tik tiešām jāpārliecina tās, ka tās nav tikai pozīcijā prasīt iniciatīvas no Eiropas Savienības pašas tajās nepiedaloties. Tāpat arī nacionālās eh, drošības eh, definīcija. Gribētu teikt kaut ko ļoti vienkāršu. Mums visiem būtu jārūpējas, lai rezultāti būtu iedarbīgi. Kopīgas iniciatīvas, kopīgas atbildes uz eh, kopīgiem izaicinājumiem. Nu, tas ir princips, pamatojoties uz kādu mēs arī esam strādājuši pēdējos trīs gadus. Un vēlreiz gribu atkārtot vēlreiz, ka Galvenais vārds, jēdziens, definīcija ir Tātad tas ir vienlaicīgi gan stiprākais, gan vājākais vārds, un tas ir uzticība. Mēs cenšamies stiprināt uzticību, attīstīt to. Tālāk. Tātad divi nolēmums neparedz, ka datu saglabāšanas sistēmas datu bāzes nevar izmantot uh, cīņai pret uh, noziedzību. Diskusijas līdz šim ir parādījušas, cik uh, sarežģīts. Cik sarežģīti ir um, saskaņot operatīvās vajadzības ar Eiropas tiesas kritērijiem vēl viens izaicinājums, kas saglabājas īpaši attiecībā uz eh, specifisku datu saglabāšanu. Nu, mums nepieciešams turpināt savas diskusijas, lai veidotu vienotu reakciju, un mēs turpināsim sadarboties ar visām iesaistītajām pusēm, arī jums, dalībvalstīm, lai rastu pragmatiskus risinājumus. Mūsu darbs pie vadlīnijām turpināsies, kā jau tas ir ticis norādīts 2018. gada komisijas darba programmā. Monika, atkal esmu piefiksējis jūsu teikto, gribētu atgā, atgā, atkārtot to, ko teicu iepriekš, bet ir tik tiešām uh, jaukt lietas kopā mm, terorismu un migrāciju. Arī migranti cieši no terorisma. Visi esam dzirdējuši, ka mm, ir bijuši reāli gadījumi, ir liecības par to, kas e, notika pirms tam, kad Daesh e, Irākā tika sakauts. Bet tik tiešām ir bijuši gadījumi, kad uh, abi šie fenomeni, šīs lietas ir uh, saplūdušas, bet nu, tie ir tikai daži gadījumi. Tāpat arī ir skaidri zināms, ka tagad mēs esam gatavāki risināt šos izaicinājumus. Gribu atgādināt, ka daži no šiem izaicinājumiem nepastāvēja agrāk un uh, strādāt ar hotspotiem, iebraukšanas, izbraukšanas uh, sistēmu, kontroli, nodrošinot savu savstarpējo savietojamību un PNR sistēma. Nu, tie visi ir veidi, kā mēs strādājam, un joprojām ir dažas dalībvalsts, kuras nav nekādus konkrētus rezultātus sasniegušais jomās. Stīvens Kundze, robežu pārvaldība. Es jau iepriekš teicu, ka mēs esam izveidojuši Eiropas Savienības eh, tādu kopīgu centru robežu apsardzēju un eh, jūras robežu apsardzēju. Šī aģentūra sava mandāta ietvaros ir stiprinājusi sadarbību ar Eiropolu, lai nodrošinātu eh, pietiekamāku un efektīvāku atbalstu dalībvalstīm cīņā pret pārobežu noziedzību un citiem draudiem, kā piemēram terorismu. Tagad ir eh, iespēja nodot personas datus par aizdomās turamām personām, kas ir iegūti kopīgās eh, operācijās uz eh, ārējām robežām. Tātad aģentūra to var nodot šos datus Eiropolam un nacionālajām kompetentajām iestādēm. Jāatgādina, ka tā tas nebija tad, kad, eh, nu, kad tas bija Frontex tagad. Tas viss ir ļoti stiprināts Tā tad ir izveidojies tāds informācijas e, centrs. Un tas pats attiecas arī uz šo savstarpējo savietojamību. Arī tā tiek pilnībā īstenota. Mēs no Eirodak, no EASO, no Eiropas eh, robežu un robežu, um, jūras robežu apsardzes dažādiem nacionāliem dienestiem ņemam šo informāciju. Nu, tai visai sistēmai jābūt spēcīgākai. Tāpat sadarbības starp aģentūrām, kā arī to potenciāls atbalstīt dalību valsts eh, cīņā pret eh, nedrošuma draudiem. Jā, tur pastāv zināmi trūkuma un efektivitāte ir atkarīga no dalību valstu potenciāla un tas, kā viņi ir gatavi dalīties eh, informācijā. Paldies! Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Paldies, komisāri. Ir palikuši trīs runātāji, kurus es lūkšu iekļauties. Uh, bet tiešām minimālā laikā Jūs pieņēmāt šādu principu vispirms vārds Artim Pabrikam, pēc tam Fernando Lopesam un noslēgumā Teresa Beserila. Katram viena minūte jautājumam un pēc tam atbildēs komisārs. Un lūksim arī tulks palikt kopā ar mums. Thank you, commercial. Paldies, komisāri, paldies priekšsādātājs. Pāris vārdu un ieteikums. Pirmkārt darbs ar šādiem jautājumiem, kā terorisms, radikalizēšanās, mums ir jāpaturprātā pareizās definīcijas, un mēs nedrīkstam novirzīties nekur ar kādu labas gribas trūkumu. Un šeit uzlūkojot to darbu, ko mēs sagaidām tuvāko, tuvāko gadu laikā, mums ir jādomā par to, kā mēs labāk nodrošinām skrīningu un pārbaudas uz mūsu robežām, lai mēs zinām, kas pie mums iebrauc. Uh, Tas ir nopietni, un tāpēc arī robežas pastāv ik vienā valstī un vietā pasaulē. Otrkārt, informācija ir jākop lieto savlaicīgi, eh, un otrkārt, vislielākā problēma ir nevis deradikalizēšanās, bet pieaugošā radikalizēšanās šeit, un tā nenorit saskaņā ar marksistu eh, fundamentālistu eh, teoriju, ka ja mēs dosim naudu, nekas nenotiks. Eh, terāristi nenāk no Bavārijas alpu trūcīgajiem zemniekiem, bet gan no uh, musulmaņu uh, slāņiem. Mēs redzam, ka salafistu grāmatu literatūra ir, eh, pie, pieaugu, eh, ir pieejama grāmatveikalos, un tāpēc es aicinu strateģiskas eh, nolūkos darīt to pašu, ko ar Frontexu, un uzlabot šo antiradikalizēšanās tīklu pret kaut ko nopietnāk. Nākošais runātājs Fernando Lopes Agilārs. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, bet, lai pateiktu visu īsi, tad pirmkārt, ļoti labi, ka jūs ieguldat laiku un enerģiju, lai runātu par šiem jautājumiem ar te antiterorismu komiteju. Otrkārt, visas iniciatīvas pagātnē pirms vismaz trim, četriem gadiem šajā sasaukuma laikā ir drošības apsvērumu dēļ ir, eh, un te es uzskaitīšu Schengenes iebraukšanas, izbraukšanas sistēmu, pat vīza eh, kodeksu ietekmē drošības apsvērumi dēļ šiem antiterorismu pasākumiem, eh, kur riski kļūst pār gandrīz vai histēriskiem. Un tas pats svarīgākais - lēmumi, kas tiek pieņemti justīcijas tiesā, lai aizsargātu privātumu. Tas ietekmē Eiropas, eh, Kanādas, PNR, ietekmē jauno Eiropas PNR un ārējo PNR. Un, uh, vienošanos atjaunošanu ar Savienotajām valstīm pār transatlantiskajām attiecībām, ir pieņemta lēmumi pār datu uzkrāšanu, tas nopietni ietekmē konfidencialitātes privātumu personas datu aizsardzību Eiropas pilsoņiem. Un es vēlos jautāt, vai jūs esat iecerējuši, uh, komisijā paredzēt pievienoto vērtību, lai ik viens solis atbilstu tai juridiskajai filozofijai, ko nosaka Eiropas justīcijas tiesa, lai Eiropas pilsoņu tiesības tiktu ņemtas vērā ikvienā sekundārā likumā, ko pieņem Eiropas Savienība. Visbeidzot, Tereza, paldies! Es, uh, turpināšu spāņu valodā, tāpēc lūdzu uzlieciet austiņas komisārs sacīja, ka e, drošība ir nacionālā kompetence, bet diemžēl upuri nav tīri nacionāla rakstura, un eh, katru reizi aizvien biežāk ir visas Eiropas vai visas pasaules eh, nacionalitāšu pār, un pilsonību pārstāvi. Tāpēc, tad, kad komisārs runā par e, uzticības celšanu sadarbību, diemžēl tad šeit ir tas ahēlē papēdis cīņai pret terorismu. Mēs nevaram atļauties to luksusu, eh, skatīt terorismu problēmu tikai nacionālā vai vēl sliktāk reģionālā līmenī, kā tas nerad notiek. Tāpat arī nevaram mēs atļauties sev to luksu atļauties politiski piesārņot tik svarīgu tematu kā cīņa pret terorismu nacionālā un reģionālā līmenī. Padomāsim par uh, augusta Barcelonas atentātu, kad Nacionālais pretterorismu centrs, eh, Natālija, mēs to, to apmeklējam jūlijā, paziņoja reģionālai po, o, po, Katalonijas policijai pār draudošajām briesmām uz Ramblas. Netika izvērtāts risks un vēl jau sliktāk netika koplietota informācija. Šeit ir nopietnas trūkums. Mans jautājums, kā tas ir iespējams, ka ir. I jo šeit bija runa nevis ar problēmām informācijā, bet ar problēmām tās izvērtēšanā un koplietošanā un tālāk nosūtīšanā, ko šajā gadījumā eh, varētu darīt Eiropas institūcijas, lai piespiestu dalību valstis eh, darīt, rīkoties tā, lai šādi gadījumi turpmāk tiktu novērsti jo, jo gadījumos, kad informācija netiek adekvāti novērtēta, notiek tas, kas notiek Barcelonā. Paldies, un tagad vārds komisāram noslēgumam. Paldies, priekšsēdētāji. <clears throat> Nav īpaši atlicis daudz laika. Pavrikungs. Par eh, to, ko jūs teicāt par eh, deradikalizāciju, es eh, tomēr negribētu izdarīt saikni ar eh, kādu konkrētu reliģiju. Jā, ja mēs runājam par fanātismu, fanātisms jā, bet ne ar konkrētu reliģiju. Pilnībā piekrītu, ka ja personu pārbauda, identifikācijas pārbaudas robežām ir ārkārtīgi svarīga, to mēs arī darām. Gribu tikai atgādināt, ka gan Itālijā, gan Grieķijā hotspot punkti darbojas atbilstoši 95% to, kas iebrauc Eiropas uh, Savienībā. Uz robežām tiek pilnībā veikts skrīnings, uh, reģistrācija, identificēšana, pārbaudīšana. Pirms diviem gadiem tā tas nebija, tad, kad vairāk kā pusotrs miljons, 1,2 miljonu cilvēku šķērsoja Eiropas Savienības robežas un ieradās uh, centrāla Eiropas valstīs, bet pilnībā principā jums piekrītu. Tāpēc mēs arī esam stiprinājuši Schengens informācijas sistēmu, tā jau ir apgreidēta un darbojas atbilstoši. ETS Eirodak eh, hotspotu savstarpēju savietojumība arī tiek uzlabota. Lopes Agilārkungs. Esmu pret jebkāda veida histērijas eh, kurināšanu Tāpat kā jūs esmu par pragmatismu, prevenciju, sadarbību un uh, savstarpēju cieņu. Par jūs teikto, par, agilz, eh, par radikalizācijas uh, tīkliem, mums jāturpina darbs. Kā jūs zinat, eh, šis darbs tika uzsākts mana mm, darbības termiņa sākumā tieši, lai piedāvātu savus pakalpojumus, un viņi jāsaka veic ļoti labu darbu, bet uh, tomēr nepieciešams eh, darīt vairāk, lai panāktu tomēr vēl nopietnāku un efektīvāku rezultātu. Pilnībā piekrītu, ka tā ir tāda līdzsvarošana, tāpat laikā nodrošinot privātumu ievērošanu. Protams, mēs respektējam tiesas nolēmumus, bet gribu pateikt, sekojošu lietu. Šis termins eh, drošība, to vajadzētu, manuprāt, paredzēt kā pamatiesību mūsu pilsoņiem. Ir jānodrošina dzīve drošā vidē par PNR ar Kanādu. Nu, tur ir skaidrs, mums ir um, sarunu vešanas mandāts, Mēs ierosinājām lietas un mēs pilnībā esam transponējuši um, tādā tiešā veidā um, tiesas atzinumu. Tā ziņā, ka mēs pieturamies pie tiesas um, paustās um, filozofijas. Jimenes kungs kundze. Informācijas eh, kopīga izmantošana, jā, protams, ir ļoti laba, un tas ir centrāli svarīgākais jautājums eh, gan eh, jums, gan šai komitejai, pilnīgi noteikti. Daudzi mūsu priekšlikumi tieši uz to ir vērsti. Un vēlreiz runājot par iebraukšanu, izbraukšanu, ETS, par šo starp savietojamību Jūs minējāt Barcelonas notikums. Oktobrī mēs eh, nācām klajā rīcības plānu, lai atbalstītu dalībvalsts eh, publisko telpu vietu aizsardzībām. Mums jau ir paredzēts 120 miljonu eiro, kā es teicu, finansējums. Tas ir pieejams eh, dalībvalstīm šajos nolūkos, lai varētu aizsargāt mūsu pilsoņus atvērtās atklātās publiskās vietās, un šai sakarībā esam aicinājuši operators nodrošināt šo drošību un uh, iesaistīt kompānijas un asociācijas, uh, iesaistīt tātad arī auto īres uh, uzņēmums šajā darbā. Pirms noslēdzu savu viesošanos šeit pie jums gribētu uh, pateikties par eh, šo iespēju, ko jūs eh, man devāt. Kad vien jums eh, ir vēlme Mēs, es labprāt saņemtu informāciju no jums, jūsu pārdomas, lai mēs tā tad varētu arī izmantot jūsu darba rezultātus. Un, jā, gribētos tiešām nozakāt ideju no jums, tās ir tās labākās. Paldies visiem, priekšsēdētājs pateica tulkiem, es centos būt labs runātājs, runātāju, runāju lēni. Tātad paldies visiem. Paldies, komisāra kungs. Paldies par eh, jūsu klātbūtni un par to izpratni, kāda jums ir. Eh, tā ir viena svarīga rakstura iezīme, bet arī paldies par jūsu priekšlikumu stingrumu noteiktību tādās tēmās, eh, kuras, kā mēs saprotam, ir svarīgas šai pretterorismu komitē. Paldies, ka pastrātājāt ilgāk. Paldies visiem kolēģiem. Daudzi jau šeit ir kopš pulksten deviņiem no rīta, un paldies eh, eh, komisijai. Aicināsim jūs droši